plenārsēdes darba kārtība uh, mājaslapā. Tagad um, nedaudz esam iekavējuši, bet atklāsim kopīgās debatas par 2014. gadu un 15. gadu budžetām. Ir vairāk ziņojumi, bet ir debate par visiem tiem vienota. Un pirmā runātāja būs Gārdija Zabala Rubiela skundze un Holmaier skundze. Uh, un tad ir septiņi ziņojumi no Deprēkunga un ir Deprēkunga un Levandovska kunga kopīgs ziņojums. Uh, Un debats tūliņi atklāsim, došu vārdu referentēm, četras minūtes, Gardijā Zabalas Rubjālas kundzei, četras minūtes lūdzu. Muchas gracias, presidenta. Sí, la verdad que se nos ha acumulado. Eh. Paldies, priekšsēd. Budžeta komitejā ir daudz darāmā un tādēļ mums ir tik daudz uh, debatējumā un arī rīt būs daudz aps, mm, balsojumu. Maz, kas norādīja uz to, ka mēs radīsim vienošanos 2015. gada budžetu vai 14. gada uh, budžetu labojumiem, tas bija iespējams pateicoties daudz cilvēku smagam darbam, kas šeit plenārsēdē ir pārsvērts. Vispirms gribu pateikties komisārai Georgievai. Uh, Itālijas prezidentūras komandai, īpaši vēstniekam un visiem kolēģiem, kuri ir smagi strādājuši pēdējo mēnešu gaitā, lai rastu šo vienošanos. Kā jau teicu, nekas nenorādīja uz to, ka mēs radīsim šo vienošanos saulēcīgi, jo nostājas bija ļoti atšķirīgas, viedokļi bija ļoti atšķirīgi. Komisijas sākotnējais piedāvājums un parlamenta uh, piedāvā nostāja, kā arī padomas nostāja, bija ļoti atšķirīgas. Arī tātad eh, šķelšanās starp iestādēm un arī dalībvalstīm uh, Tas bija tāds e, sprākstošs kokteils, ar ko mums nācās strādāt. Bija trīs lieli jautājumi jāatbild. Kā varam 2017. gadu budžetu izpildu pabeigt, kā uzsākt 2015. gadu, un īpaši mums bija nepieciešams plāns, lai vidējā termiņā e, iekavētos maksājums maznāt. Es, e, kā sarunvedēji, var teikt, ka neesmu apmierināta ar sarunu rezultātu, nedz ar skaitļiem, nedz ar sarunu gaitu, nedz ar politiskos saturu, bet jau gadu mēs strādājam pie tā, lai rastu šo risinājumu. Un tas ir pēdējais eh, priešlikums, ko saņēmām. Tā ir labākā vienošanās, kuru varējām panākt, tādēļ lūdzu jūs rīto balsojumā atbalstīt. Jo šeit programmām tiek vairāk līdzekļi atvēlēti. Uh, maziem vidējiem uzņēmiem, lai svarīgs projekts finansētu tautsaimniecības atlapšanai, lauksaimniekiem atbalsts, kurus skar Krievijas eh, sankcijas, kā arī eh, citi pasākumi, kas nāks par labu pilsoņiem. Tas ir budžets, kas ir pilsoņiem veltīts stipendijām, infrastruktūras uzlabojumiem, labākai pārtikai, 5 miljonu bēgļu uzņemšanai no tuviem austrumiem, e, inovatīvu projektu atbalstam maziem vidējiem uzņēmumiem, e, projektu, lai e, sieviešu dzimumu locekļu kropļošanu pret to cīnītos. Tātad par visiem šiem jautājumiem mēs Eiropas parlamentā cīņāmies. Alternatīva būtu bijusi nekāda vienošanos par 2015. gadu budžetu, tad mēs būtu zaudējuši e, eh, savus manevru e, eh, spējas. Un komisijas investīcija plāns arī nebūtu varējis tikt īstenots, jo tas ir balstīts uz budžeta plānu. Ir daudz iekavēto maksājumu Mums ir vajadzīgs padoms atbalsts, lai, sākot no 2015. gada, strādāt pie īsta plāna šo, šīs problēmas risinājumam. Risināt to saknē. Eiropai nav problēma ar tēriņiem, tas ir tikai 1% no IKP tikai ar ienākumiem. Problēma nav uh, ar um, maksājumu vai budžeta samazināšanu, bet ar mm, uh, savienības pašas līdzekļu uh, palielināšanu. Uh, ir ierosinājums, kas tagad ir iesaldēts, jo padome nespēja par to vienoties. Augsta līmeņa ienākumu eh, jautājumu grupa ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš, lai būtu pienācīgi ienākumi, eh, pienācīgi finansētam budžetam. Un tas ir galvenais, kas mums nākotnē vajadzīgs. Paldies! Paldies, es būšu pielaidīgāk referentiem nekā runātājiem, bet lūdzu ievērojot runāšanas laiku. Nākamā būs Holmaieras kundze četras minūtes, priekšsēdes kundze, darbie kolēģi, kolēģis, komisāras kundze, es arī sveicu prezidentūras pārstāvis. Vispirms gribu sirsnīgas pateicības vārdus teikt. Es domāju, ka sarunu maratonā mums izdevās tas, ka mūsu komisija, komitejas vadītājs un kolēģi, kas tagad budžeta atkal aizstāvē Eiropas Savienības budžetu, mums visiem, kā delegācijas vada e, komanda, e, mans kolēģis Jose Manuels Fernandes, kolēģis Deprē, kuru redz tur augšā, mēs sarunu maratonā centāmies kopīgi e, panākt eh, atbalstu budžetam, pa kuru tiešām nebija vienprātības. Paldies no sirds visiem, kas palīdzēja šo vienošanos panākt. Paldies arī komisārs kundzei, kas ar savu komandu cīnījās, lai šo budžetu uh, apstiprinātu, un arī Itālijas prezidentūrai sākumā nebija viegli ar jums strādāt, bet beigās mēs visi strādājam viena mērķa vārdā un panācām šo rezultātu. Rezultāts nav ideāls, bet tas vismaz ir ceļš uz kaut kurieni. Mm, tā tad esmu pateicīgi citām iestādēm, ka Eiropas ārējās darbības dienestam beidzot mums vispārēji administratīvi izdevumi ir caurskatām, saprātīgi salikt pa punktam. Attiecībā uz Eiropas sēņas tiesu mums ir beidzot risinājums jauniem tiesnešiem, treškārt mums ir arī Eiropas sēņas tiesai. E, Uh, un e, ekonomisko sociālo lietu padomēji pietiekoši līdzekļi beidzot uh, un attiecībā uz ekonomisko sociālo lietu komiteju un reģionu komiteju arī esam panākuši risinājumus. Tātad ar citām institūcijām nebija tik liels problēmas, bet komisijas jomā bija problēmas. Šeit mums tiešām uh, Eh, vecie nesamaksātie rēķini vislielākās bažas darīja. Un es gribu teikt galvenokārt vienu lietu. Nevar būt tā, ka ar jauno budžetu mēs galvenokārt tikai maksājam vecos rēķinus. Un tādējādi šīs programmas, kuras mums jau, kuras esam mēnešu vai divu gadu gaitā daļai izstrādājuši, eh, mums ir jābremzē mākslīgi, lai mēs varētu vispār uh, E, veikt tekošos maksājumus. E, tas ir nepieņemams stāvoklis, tādēļ es uzskatu par lielu panākumu, ka vismaz maksājuma plāntēm un izpildes garantija daudzgad finanšu ietvaram e, ir tagad tiek šie jautājumi arī apspriesti, un mēs meklējam tiem risinājumus. Es ceru, ka padomē un dalību valstis šajā sanāksmēs vairāk E, aktīvāk piedalīsies nekā tajās, ko, tās komitejas sanāksmēs, kuru izveidojām kopīgi, lai analizētu e, tās uzdevumus un finansējumu. Es ļoti aicinu komisiju uz, e, tas ir padomas šāda aktīvāka līdzdalība. Un jauno programmu maksāšanas, maksājuma izpildu, tas ir svarīgs jautājums. Mēs gribam Eiropas parlamentā virzīties uz priekšu Eiropas parlaments neprasīja vienkārši tikai vairāk, vairāk, bet mēs ar jums kopīgi e, strādājam, lai e, panācam jums arī dažos sarežģītos jautājumos pretī, bet mēs arī vēlamies, lai jūs mums panākt pretī e, šajā svarīgajā principā, ka veci rēķini jāsamaksā, Eiropas saimnība nedrīkst ieslīgt parādos jums jāpanāk mums šajā jautājumā pretī, jo tas ir arī jūsu interesēs faktiski. Paldies! Nākamais runātājs, referents Deprēkungs. Četras minūtes runās. Viņš ir atbildīgs par četriem ziņojumiem, kā arī uh, ziņojumu, ko viņš ir sarakstījis kopā ar Levandovska kungu. Lūdzu. Uh, Madame la Prezidente. Priekšsēdētāja kundze, komisārs kundze, cienītie kolēģi, sarunu gaitā komi parlamenta budžeta komiteja noteica, nosprauda sev trīs prioritātes. Pirmkārt, stabilizēt, ja mēs nevaram samazināt milzīgi augsto nesamaksāto rēķinu apjomu 20 miljārdu 2004. gada sākumā. Tātad pirmkārt, tātad parāda saistību stabilizācija. Otrakārt, izšķirt strīdus, kas mums ir ar padomi par īpašo instrumentu budžeta status, it īpaši saistībā ar maksājumiem. Treškārt, vienoties ar abām pārējām iestādēm par maksājumu saistību nokārtošanu, lai līmenis būtu vismaz reāli samaksājams. Kas notika pēc garajām sarunām daudzu nedēļu laikā? padome teica, ka tā nevar nonākt pie kopējas nostājas, bet rezultāts ir tāds maksājuma kredīti. Vienošanās 2014. gadam paredz 3 miljārdus 529 miljonus jauno maksājumu. Mēs prasījām, lai to, ko komisija uzskatīja par nepieciešam 4, no komisijas 4,7 miljārdus, lai situācija ar nenomaksātajām saistībām nepasliktinātos. Runājot par speciālajiem instrumentiem, atšķirībā no padoms un pa parlamenta komisija nav varējusi paust labvēlīgu dot savu piekrišanu, ir neizmantotie kredīti un jautājums vēl nav atrisināts kas attiecas uz nokārtošanas, maksājumu nokārtošanas jautājumu, es domāju, ka ir panākts, mēs varētu panākt reālu vienošanos 2015. gada martā komisija varētu piedāvāt plānu un arī alternatīvu scenāriju, kā rīkoties ar šiem nenokārtotajiem maksājumiem. Mēs prasām padomēji panākt, lai šis plāns tiktu formāli apstiprināts. Tur bija teikts, ka plāns ir jāapstiprina pirms 2016. gada budžeta. Abas budžeta iestādes ir nonākuši pie pieņemām risinājumu, un to mēs atbalstām ar lielu pāru balsu vairākumu budžeta komitejā. Es nokli, noklusēšu dažas apmierinošs vai viduvējs rezultāts, kaut kāds miljonus šur un tur. Mm, dažas dalību valstis ir vilktas pie kauna stāba par šādiem un tādām pārkāpumiem. Varbūt tas nav tik ļoti svarīgi. Es noklusēšu arī detaļas par padomes rīcību, kura paredzēja pārvērtēt. Situāciju banka, investīciju bankā, kuras bija ziņotājs vienošanās situācijā. Mēs dzirdējam dažādu veidu verbālu akrobātiku no premjerministra, kurš bija iesaistīts šajā lietā, un es būtu varētu vēl kaut ko teikt, bet es ietaupīšu jums divas minūtes. Jūs minējāt otru referentu, Lavandovsku kungu, un es dodu vārdu viņam uz četrām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze. 2014-2015, którego elementem jest poprawka do regulacji dotyczącej środków własnych unii europejskiej opiniowana przez Kas attiecas uz Eiropas Savienības pašu resursiem, es jau prasīju Eiropas parlamentam, kas ir eh, noticis. Pirmajā reizē mēs piedalījāmies samierināšanas procedūrā, bet tur vienmēr bija kaut kāda <coughs> īpaša fāze. Pagājušajā gadā bija runa par finanšu perspektīvu par sasaisti ar 2014. gada budžetu, ar nākamā gada budžetu. Šai gadā mēs runājam par konkrētākām lietām, piemēram, runājot par maksājumiem, ņemot vērā dalību valstu līdzekļus, ko tās iemaksā no pievienotās vērtības nodokļa. Katru gadu mums sanāk kašķis par to, Bet tā nav komisijas iniciatīva. To, šo jautājumu mēs pārbaudām vispirms ar konservatīvām, at, tādām piesardzīgiem vērtējumiem. Pēdējās sarunās mēs nonācām, diemžēl, strupceļā. Šīs šo summu dalību valstis pēdējā brīdī vienmēr, eh, saruna pēdējā brīdī vienmēr apstrīd. Ir būtiski būtiskas pārmaiņas, ņemot vērā valsts eh, iekšzemes koproduktu, nacionālo koproduktu, es atvainos, un PVN, un tur ir arī citi aspekti. Apvienotā karaliste un Somija skatās, eh, ir runājuši par būtiskām summām strīdējušās, un valstīm nav izdevies nonākt pie kopīgas pozīcijas, nostājas, bet parlamentā mums ir jārīkojas ātri. Mēs ievērojam, ka šeit ir paradoks no vienas puses. Referents tiek steidzināts, no otras puses viņš tiek bremzēts. Tātad, ko darīt? Aplūkojam arī pašu resursu jautājumu 2014. un 2015. gada budžetā uzskatījām par pozitīvu arī koriģējumu grozījumus pašu resursu regulā. Tur bija divi grozījumi, kas bija obligāti jāpaziņo parlamentam par aizkavētajiem maksājumiem un rezultātiem, kādus tie atstās uz Eiropas budžetu. Mēs reāli nesūdzamies, bet likumdošanas procedūrā nākam klajā ar kritiskiem uh, komentāriem. Statistika ir ņemta no pašām dalībvalstīm, un um, tā var atvieglot Eiropas komisijas aprēķinus. Tā tad ir arī situācija, ka esam saskāršies ar citu valstu grupu, kuras pilnīgi negrib piekāpties, un šīs dalībvalstis ir pirmās, kas prasa apcirt budžetu, bet no otras puses tās uzstāja, ka ir vajadzīga izaugsme un jārada jaunas darba vietas. Tas patiešām nepalīdz mums šajā situācijā tikt uz priekšu, tāpēc arī komisijas, satvainojas parlamenta, nostāja augsta līmeņa grupā darbā ar pašu līdzekļiem, uh, ir, ir izsista cauri, un komisija to pieņēma pagājušajā nedēļā, un ceram, ka formalitātes un balsojumi plenārs sēdē noslēgsies šonedēļ. Paldies, un tagad vārdu es dodu padomes, valsts, padomes sekretāram Tēladelovam, bet jums ir desmit minūtes, bet varbūt jūs iztiksiet ar mazāku laiku. Priekšsēdētāj kungs, cienītie parlamentārieši, vice priekšsēdētāja Georgija Gieva, dāmi un kungi, dāmas un kungi. Man ir gods šeit uzstāsties par 8. decembrī parlamenta un padomas panākto politisko vienošanos par 2015. gada koriģēto budžetu 2014. gadam. 12. decembrī mēs tātad panācām vienošanos un gaidām tagad um, parlamenta balsojumu rītdienas darba kārtībā. Tātad mēs panācām vienošanos īpaši sarežģītās sarunās. Bija jārisina ļoti daudzi jautājumi. Domāju, ka nekad nav bijuši tik daudzi grozījumi budžetā, kas ir jāapstiprina. Un man liekas, ka nekad mums nav nācies uh, saskarties ar tik daudzām Eiropas Savienības nenokārtotām parādu saistībām. Par to mums izcēlās sīvas diskusijas, pēc kurām ar komisiju vienojāmies, ka ir jāparādz metode, kas nākamajos gados ļaus izvairīties no tik lielām parādu saistībām, saglabājot tās saprātīgā apmērā ir bijuši dažādi viedokļi par aizkavētajiem maksājumiem, un beig beigās mums ir izdevies panākt labu kompromisu. Esmu pārliecināts, ka arī Eiropas parlaments piekritīs kases papildināšanai par 300 miljārdiem, lai maksājumie rēķini samazinātos, un no otras puses nākamajos gados, lai tie būtu pakāpeniski tikt izlīdzināti. Runājot par 2015. gada budžetu, kontingencija mārķini paredzēta 218 miljonu eiro, 300 miljonu eiro ir paredzēta, ir iegūti no citiem rezervas fondiem, citi 350 e- miljonu eiro nāk no speciāliem instrumentiem, ko mēs pievienojam neparedzētu gadījumu rezervēji. Par šiem līdzekļiem mēs visas iestādes vienojāmies, lai iekļaut to maksimālajos izdevumos, panākot pareizu līdzsvaru publiskajos tēriņos. Tas ir svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu tikt galā ar savu budžetu. 2015. 2015. 15. gadu budžetam paredzēts 143 miljārdi eiro, kas tika grozīti 41,2 miljārdi maksājumiem 1,6 10% vairāk nekā 2014. gadā. Tas ļauj mums panākt pietiekamas rezerves daudzgadu finansējumu plānā 2014. līdz 2020. gadā, lai Eiropas Savienība būtu pietiekami manevrēt spējīga neparedzētos gadījumos. Esmu pārliecināts, ka 2015. gada budžetā Tas mums ļaus iegūt pietiekamus līdzekļus, lai apmaksātu visas vajadzīgās programmas jaunā finanšu satvara ietvaros. Tikai viens piemērs, piemēram, maksājumi izaugsmēji, konkurencei izaugsmē 1A pozīcija, kā arī mazo un vidēju uzņēmumu veicināšanai. Salīdzinot ar 2014. gadu, piešķīrumi ir palielināti par 300 miljardiem eiro. Arī dotācija apjoms ir pieaudzis. Pie citiem ir palielināta ārējo robežu kontrolas līdzekļu summa, kā arī finanšu pāraudzības instā, iestāžu, instanču finansējums, kas attiec uz lauksaimniecības politiku, tika pieņemti jom, lauksaimniecības jomā strādājošo uzņēmumu lūgumi tika apmierināti, jo tās tie cietuši no Krievijas embargo, lai nepieļautu lauksamniecības jomā krīzi. Līdzekļi tiks paredzēti arī tālākām vajadzībām, kas tiks konkretizētas 2015. gadā. Uzsveru, ka rezultāti ir jāņem vērā arī ņemot vērā ārkārtīgi spraigo grafiku, pieejamo laiku nākamā gada budžeta izstrādēji. Pēc tam, kad 17. novembrī samierināšanās procedūra izgāzās, ciet neveiksmi un komisija nāca klajā ar jaunu priešlikumu par kom kompromisu atlikušajam 2014. gada budžetam 28. novembrī. 8. decembrī mums izdevās panākt pietiekamu kompromisu līdz gada beigām, lai nepieļautu, ka nākamā gada sākumā mēs esam sēžam tukšā vietā. Sarunas tātad bija ļoti intensīvas un uh, vienošanās panākšana ir ārkārtīgi pozitīvs signāls mūsu abu iestāžu spējai vienoties mūsu pilsoņu interesēs. Vēlreiz paužu gandarījumu par panāktajiem rezultātiem un pateicos visām sarunās iesaistītajām pusēm, it īpaši ar TUI priekšsēdētājam, kur, kā arī re, referentam Gardiem Zabālam, Holmeram un Deprē, kuri piedalījās visās sarunās, izrādīja kon konstruktīvu attieksmi un sad vēlējās sadarboties. Paldies arī vicepriekšsēdētāji Georgievai un viņas komandai par to, ka viņa ļoti iesaistījās darbā, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Nobeigumā paužu ticību parlamenta sakarīgajai atbildēji risinot uzdevumus, kas mūs sagaida nākamajā gadā. Trīs uzdevumi, proti rēķinu nomaksa, otrkārt apņēmība palīdzēt dalībvalstīm konsolidēt savus publiskās finanses, kā arī veicināt ekonomikas izaugsmi un radīt jaunas darba vietas, kas nāks par labu visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies par uzmanību! Thank you, Council. I'll give the floor. Paldies padomē, tālāk komisijai vārds. Komisāra Georgieva, desmit minūtes ir jums atvēlētais laiks, bet mēs augstu novērtētu, ja runātu īsāk. Paldies, priekšsarētais kundze, par doto iespēju uzrunāt parlamentu pirms rītdienas balsojuma par budžeta grozījumu projektiem 2014. gadam, tāpat arī budžeta 2015. gadam. Tāpat arī par grozījumu regulā 1150. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, cik eh, sarežģītas bija šīs sarunas. Šis ir pirmais gads jaunajā daudzgad finanšu schēmā, kad mēs praksē izmantojam to, kas ir ticis lemts attiecībā uz eh, daudzgad finanšu schēmu mums bija jāatrod veidi, kā stabilizēt situāciju ar neapmaksātajiem rēķiniem. Un tik tiešām daudzas e, dalību valstis šobrīd saskarās ar sarežģītu fiskālo situāciju mājās. Bet mēs e, ļoti smagi strādājām, lai rastu risinājumu e, un panākt vienošanos. Vēlos pateikties abām budžeta iestādēm, lai no, sarunu rezultātā mēs varētu sasniegt šo rezultātu. Uh, Kas ir svarīgāk eh, vēl vairāk ir eh, tas, ka mēs nosūtam eh, signālu mūsu iedzīvotājiem, ka neskroties uz visām grūtībām, mēs varam nonākt pie vienošanās, kas ir vērsta uz uh, viņu interesēm. Skatos uh, budžeta komitejas priekšsarētāju RTI virzienā. Paldies jums! Uh, paldies referentiem! Gardieza Balkundzei, Holmējers kundzei! Viņi devās projām, bet viņi jau tikko te bija arī deprē kundz un kungam. Man bijušais kolēģis, bijušais komisārs Levandovska kungs, kurš tagad sēž šeit, paldies viņam par eh, darbu, balstoties uz viņa iepriekšējo pieredzi. Paldies arī Itālijas prezidentūrai, ministrs Padoan ieradās pie mums ļoti svarīgā brīdī. Daudzi no jums ir strādājuši, nepaguruši šajā sarežģītajā procesā, un cerams, rītdien tas tiks apstiprināts ar pozitīvu balsojumu, kas būs kā labs rezultāts sarunu noslēgumam. Mēs kā komisija uzskatījām, ka mūsu sākotnējais priekšlikums bija labs. Bet mēs varam sadzīvot arī ar to, kas ir šobrīd uh, apstiprināts. Kā daudz no jums sacīja, mums ir ļoti svarīgi uh, panākt šo vienošanos, lai turpinātos programmas un cilvēks saņem to, kas ir nepieciešams. Uh, vēlos pāris vārdos pateikt kaut ko par 2014. gada budžeta grozījumu projektiem šis ir īpaši sarežģīts eh, gads no budžeta viedokļa, jo mēs vienlaicīgi saskaramies ar spiedienu no neapmaksātajiem eh, rēķiniem vēl no iepriekšējā perioda un esam spiesti pielāgoties mazākam finansējumam jaunajā daudzgada finanšu schēmā. Tāpat arī jāatrod līdzekļi papildus vajadzībām 2014. Eh, gadam ar budžeta grozījumu projektu, it īpaši numur 3 kur ir runa par eh, rezervus eh, ārkārtas situācijām, tāpat arī ar eh, katastrofu situācijām, kur bija jārēģē. Tas viss veidoja arī situāciju, kā tā bija, tik sarežģīta. Dzirdējām arī vērtējumu par skaitļiem kā tādiem, tāpēc pateikšu tikai trīs īsas lietas. Pirmkārt, Mēs gūstam, eh, iegūstam arī no atsevišķu apropriāciju pārcelšanos 2015. gadu. Eh, tās lietas, kas varbūt nav pietiekami labi aizgājuši. Tas palīdzēs arī eh, apmaksāt neapmaksātos rēķins, līdz ar to tas būs vairāk kā 4 miljārdi eiro, kas būs vairāk kā 40 miljoni būs 1A sadaļā, 2,89 miljārdi eh, kohēzijas fondam un vairāk kā 2 miljārdi stiprināt starptautiskās programmas, kas palīdzēs mums palīdzēt cilvēkiem eh, visapkārt pasaulē. Tālāk par 2015. gada budžetu. Ļaujiet man ieskicēt to, kas mūsuprāt ir īpaši svarīgs šajā vienošanās. Pirmkārt, jau uzsvars ir likts uz ieguldījumiem, balstoties uz mūsu pamat prioritātēm. Tas apliecina to, kas mums ir jādara, lai stiprinātu Eiropas konkurētspējas uzlabošanu un eh, saistīts ar 315 miljārdu investīciju plānu, kur komisija prezentēja. Otrakārt, attiecībā uz 2014. gadu budžetu salīdzinājumā. Mums ir neliels palielinājums, bet tas ir pietiekams, lai mēs varētu pielāgoties uh, šai diviem svarīgākajiem punktiem. Saistībām uh, palielinājums ir 1,8%, 2,6 miljārdu maksājumiem palielinājums ir 1,6%, kas ir 2,2 miljārdi eiro. Tas ka mums eh, ļauj izmantot 3,9 miljārdus vairāk 1A sadaļai un eh, arī vairāk 4. sadaļai, kur šis spiediens ir īpaši jūtams. Kā jau tika pieminēts, mēs eh, varēsim arī kompensēt lauksaimniekiem zaudējumus no Krievijas embargo neķeroties pie krīzes rezerves. Un ļoti svarīgi ir vēl viena lieta. Mums ir laba situācija dinamikā attiecībās ar e, maksājumiem un saistībām. Mēs redzam, ka tagad šis, šī attiecība ir 97%. Parasti e, šis procents bija 89% iepriekšējos gados. Uh, 2009. gadā tas bija 83%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka būs vieglāk atrisināt šo situāciju, ka uzkrājas ar vien vairāk parādu. Mums eh, ļoti patika mm, parlamenta priekšlikums eh, un padoms apstiprinājums tam par maksājumu plānu. Tas uh, ir ļoti labi. Un varu jūs informēt, ka nākamā prezidentūra, Latvijas prezidentūra, šo ideju ļoti eh, atbalstījuši tikos gan ar finanšu ministru, gan ar ārlietu ministru, kas būs eh, eh, aktīvākais no ministriem, nu, teikt, uzņemsies vadošo lomu nākamajā prezidentūrā. Tālāk mums ir eh, arī eh, jāstrādā, lai uzlabotu situāciju ar šiem neapmaksātajiem rēķiniem. Tuvākajos mēnešos eh, arī jāpievērš īpašu uzmanību speciāliem instrumentiem, kur mēs ne, atstājām šo jautājumu neatrisinātu. 350 miljoni virs noteiktā limita atstājām ar izpratni, ka šīs nav galīgais vārds vēl. Uh, Eh, cerams, ka mēs eh, pabeigsim to pavisam drīz. Kā mēs zinām, mums bija darīšana ar arī īpaši lieliem eh, kopējiem nacionālo ieņēmumu pielāgojumiem 9,5 miljardi, kas nāca kā liels pārsteigums daudzām dalību valstīm. Mēs iesniedzām grozījumu, lai risinātu to. Astoņas dalību valstis ir uh, prasījušas atliktos maksājumus, kā to uh, arī piedāvā šis uh, grozītais budžets. Cerams, ka parlaments sniegs pozitīvu atziņu. Noslēgumā trīs lietas. Pirmā. Budžets mums ir. Tagad ir pēc iespējas labāk jāizmanto tas budžets, kas mums ir. Tas mums komisijā ir uh, viena no augstākām prioritātēm, lai mēs kvalitatīvi tērētu naudu. Otrs. Uh, sarunu gaitā mēs e, e, organizējām arī augst līmeņa grupas par pašu resursiem tikšanos. E, man ir bijis tas gods būt vienam no trim komisāriem, kas strādā šajā grupā. Ļoti svarīgs darbs tur tiek darīts, lai panāktu rezultāts. Un trešā lieta, pēdējā, bet ne mazāk svarīgā. Jūs jau dzirdējat komisijas jaunajā darba programmā, mēs esam apņēmušies eh, strādāt eh, pie šīm prioritātēm arī budžeta jomā, lai mēs varētu parādīt saviem iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība pilda to, ko solījusi tajās jomās, kuras ir vissvarīgākās. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies komisārs kundzei. Tālāk eh, reģionāls attīstības komitejas vārdā Olbrihta kungs, trīs minūtes. Pani przewodnicząca, pani komisarz, priekšsēd, komisār, komisārs kundz, paldies. Tad mēs runājam par budžetu. Uh, mums nāksies to balsojumu apstiprināt, bet kopumā mēs esam ļoti apmierināti ar panākto kompromisu. Mums vajadzētu apzināties, ka labāk budž, dzīvot ar budžetu nekā bez budžeta? Vai tikai ar tādu pagaidu budžetu? Apzināmies arī to, ka kompromiss tika panākts sarežģītā veidā, kā jau komisāra teica, runa jau nav tikai par 2015. gadu budžetu, bet arī par 2014. gada saistību izpildu. Šeit bija jāizpilda iztrūkumu, jānovērš katastrofa iespējamā. Tas viss atsaucas uz 2015. gadu budžetu senāk mēs bijām raduši detalizēti debatēt par budžetu. Tagad ir tā, ka mēs runājam par 2014. gadu budžetu saistību izpildu vienlaicīgi ar debašu sākšanu, bet 2015. gadu budžetu. Un runājot par reģionālo politiku, tie ir divi ļoti svarīgi gadi. jo tas ir vienā maksājuma cikla noslēgums. Viss maksājuma saistības 2014. Eh, gadam būs vēl jāizpild 15. gadā. Mums ir vajadzīga nauda tam. Tātad mēs varam būt tikai daļēji apmierināti ar panākto. Ir jārada sistēma, kas spētu darboties nākotnē labāk. Paldies, Albrita kungs. Tagad politisko grupu pārstāja pirmais divas minūtes Fernandešs. Paldies, priekšsēd. Komisāras kundze, padomes pārstāvi, dārgie kolēģi. Vispirms vēlos uh, apsveikt visus, kas piedalījās šajā darbā. Uh, jo Eiropas parlamenta neatlaidība bija tā, pateicoties kurai tika panākt šī labā vienošanās par 2014. gada budžeti e, e, grozījumiem, kā arī 2015. gada budžetu. Mums ir arī plāns, kā nomaksāt Eiropas Savienības parādus. E, jā, mēs tās saucam par parādiem, jo par to iet runa. Eiropas Savienības institūcijām jāvar uzticēties mūsu prioritātēm, nodarbinātības izaugsmas jomā ir jākonkretizējas. Tātad mēs esam varējuši stabilizēt parādu līmeni, budžetu sabrukumu novērst. 2014. gadā mums bija 4,4 miljārdi. Um, neparedzētiem gadījumiem 2014. gadā mēs esam arī vairāk uh, nopelnījuši nekā bija uh, gaidāms īpaši no sodiem. Un runājot par 2015. gadu, mums arī izdevās panākt, ka padomes uh, prasītie mm, līdzekļu samazinājumi tika ierobežot, mēs stiprinājām tās programmas, kas ir vērsts uz nodarbinātību un izaugsmu, arī kohēziju un humanitāro palīdzību. Ar padomu komisiju kopā nolēma 2015. gadā īst izveidot plānu, lai nomaksātu tos maksājumus, kas vēl vien nav veikti. Uh, Eiropas Savienībā ir jā e, pilda savu solījumu tāpat kā dalībvalstīm, īpaši daudzgadu finanšu plānu ietveros. Paldies, nākamais divas minūtes runās Gaiera kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Valsts sekretārs, e, valsts sekretāra Vēdovas kungs, e, viceprezidenta Georgievas kundze, sociāldemokrāta vārdā. Uh, piekrīt, pievienojas apsveikumiem īpaši eh, tiem, kas adresēti padomus prezidentūrai, jo to nevar uzsvērt pa daudz. Ja trīs nedēļu uh, izlīguma saruna laikā padomē 21 dienas uh, paiet gandrīz vairāk šo laiku, lai rastu vispār kopēju nostāju, uh, un pēc saruna pārtraukuma tā bija jāaktualizē tad mēs varam tikai Itālijas padomas prezidentūru apsveikt, ka tā ar padomu, eh, ar, ar, ar, ar, ar pūlēm beigās eh, vispār kaut kā eh, padomu spēju pie kaut kā piedabūt. Tas atgādina psihoterapiju. Pirmā terapijas fāze ir noliegums. To esam jau. Um, izgājuši. Padomu sākumā apgalvoja, ka komisijas skaitļi ir ne patiesi to esam pārvarējuši, pretiešanos tad arī esam pārvarējuši, tagad padome ir tik tālu tikus, ka viņi saka, jā, mēs esam gatavi e, Eiropas Savienības budžetā iemaksāt svaigus līdzekļus, jo maksājuma krīze vairs nav noliedzama. Tas ir labi, tur esam tikuši uz priekšu, bet tagad esam fāzē, kad ir jānonāk pie dziedināšanas. Un es priecājos no jums, viceprezidents Kunds, ka jūs jau esat sākusi dialogu ar Latvijas padomus prezidentūru, jo Latvijas valdībai būs tā, uh, kurai būs e, šis maksājuma plāns tagad jāpiepilda reāli satura. Mēs Eiropas e, parlamenta budžeta e, komitejā savādāk to nevaram stādīties priekšā, kā tikai tā, ka jūs, viceprezidents kundze, mums regulāri par to ziņot, kā ir tālākā maksājuma attīstība. Es ceru, ka prognozēm var ticēt, ka ar tagadējiem līdzekļiem pietiks, lai maksājuma krīzi uh, Eh, atrisināt. Neesmu gan liels optimists šajā ziņā jāatzīst. Un mēs raudzīsimies uz to sarunās ar padomu nākotnē, lai solījumiem sekotu uh, darbi. Mēs redzējām, ka padome. Mm, padomē nevienmēr var uzticēties un centīsimies nākotnē šādas situācijas novērst. Nākamais divi ar pus minūtes Kēlmela kungs. Paldies, priekšsēdes kundze. Es veicu komisāri, padoms pārstāvi un pateicos, protams, visiem, kas piedalījās e, darbā ar šiem dokumentiem. Jā, arī mēs no EKR grupas e, nebūtu nesam apmierināti ar panāktu rezultātu. Šodien mēs varēsim pieņemt veselu pasākumu kopumu budžeta. Um, e, 2014. gada budžeta eh, mm, grozījumi un eh, pielā eh, tie ir arī nepredzētie gadījumi, tas viss ir nepieciešams, mēs to arī atbalstam. Tad ir runa par saistībām, Eiropas Savienības saistībām, tas ir, protams, svarīgi, bet tagad panāktie kompromisi nebūtu nav pietiekoši. Tagad ir paredzēti apmēram 4 miljārdi papildu maksājumu Eiropas Savienībai ir 23 miljārdu parādu nenomaksāt rēķini. Un, kā jau iepriekšējais runātājs teica, tie ir parādi, mums tie ir jāmaksā. Mēs kā EKR grupa tādēļ e, noraidam šos e, budžeta grozījumus. Ja raugamies uz 2015. gadu budžetu, mums ir jāraugās arī uz to, kādā izejas pozīcijā esam, kādā starta pozīcijā. Mums būs 20 miljārdi eiro parāds gadu sākumā, un līdz ar to 104, nebūs vairs 141 miljārdi eiro mūsu rīcībā, bet tikai 121 miljārds. Tāpat laikā bijām paredzējuši, ka 145 miljārdi eiro uh, mm, budžeta uh, eh, tā, um, uh, eh, jaunas budžeta saistības uzņemtos Eiropas Savienību, nu, uh, Tas ir bezatbildīgi eh, un jāņem vērā arī tas, ka mēs jau esam uh, uzņemšies saistības vairāk nekā 200 miljārdu eiro, ko nevarēs izpildīt, tad situācija kļūst vēl dramatiskāk. Budžeta pieņemšanas procedūra ir krietni pārāk sarežģīta. Mēs runājam par vispāriem rezervēm, īpašām rezervēm, elstības instrumentiem, īpašo finansējumu, eh, papildinājumu, nepapildinājumu. Tas viss ir necaurspīdīgi. Tas man drīzāk atgādina George Orwell terminoloģiju, kurš savulaik paredzēja, ka politika e, valoda reiz būs tāda, ka pilsoņi to vairs nespēs saprast. Un pēdējais, ja es redzu, ka komisijas sākotnējais ierosinājums bija 142 miljārdi eiro, padomu saka 140 un parlaments sākotnējais prasa 146 miljārdus, tagad esam atkal pie 141 miljārdu. Uh, e, uh, e, kalns riņķoju un dzemdēju pelīti. Atvainojiet, man jūs jāpārtrauc, saka priekšsēd, man debat e, ir jāpabeidz laikā. Nākamais runātājs būs budžeta komitejas vadītājs divu pus minūtes. E, eh, ar tvīkungs. Paldies, priekšsēdājs kundze. Gribētu pateikties arī referentiem. Sabalai Olmejeram, paldies Georgijas kundze, Georgievas kundzei un arī Itālijas prezidentūrai, tīpaši vēstniekam Salīno Par budžetu gribu teikt, ka esmu gan vīlies, gan man arī jaunas cerības. Vīlies par to, ka tik lēni iet šī budžeta procedūra, trīs nedēļas mēs, trīs nedēļu laikā mums bija neiespējami mm, sazināties ar starpvaldību kontaktpersonām bija vajadzīga 21. diena, pēdējā samēr, samierināšanās procedūras diena, lai mēs varētu uh, ar padomi, no padomas uzzināt tās nostāja, kas mums, diemžēl, nebija pieejama. Komisijai ir jāmaksā rēķini 30 miljārdu apmērā gandrīz, un tas rāda dažādas draudus Eiropas tirgus dalībniekiem. Faktiski 2014. gadā ir no neparedzētiem līdzekļiem samaksāti kavējumu procenti un dažādi veidi soda sankcijas. Šo naudu būtu varējuši izmantot labāk, steidzamākām lietām. Faktiski tas ir labas pārvaldības principu pārkāpums. Man pārsteidz arī dalību valstu valdība atteikšanās izpildīt savas saistības, pat ja viņi ir, tās ir uzņēmušās kredīt saistības. Uh, ministri neizskatās pēc prātīgiem pārvaldniekiem. Viņi vienkārši atsakās samaksāt rēķinus un sekas ir vienkārši mehāniskas un zaudējumi. Jebkurā gadījumā tas, ko mēs prasām, ir tikai Eiropas parāda stabilizācija. Te mēs 2014 Uh, gadā sagaidījām 4,7 miljārdus, bet saņēmām 3,5, 2015. gadam arī nepietiekama summa, faktiski 4, 4 miljārdus 800 miljonus, 8 miljārdu vietā, faktiski mēs neesam atrisinājuši problēmu tādā veidā, kā mēs panākam vienošanās, bet cerības vieš tas, ka saistības, kas ir radušās no jauna, uh, ļauj mums cerēt, ka parādi tiks nomaksāti. 2014. gada decembrī um, summa jau sāk izskatīties cerīgāka, un tā noteikti mm, vislabākajos termiņos tiks samaksāta. Vismaz 2016. gadā mums vajadzēs šo te daudzgadīgo finanšu schēmu pārskatīt, un priekš tā ir jāmobilizē visi spēki 2015. gadā Paldies, un nākamais runātājs uz pie pusotru minūti ir, nevied, ir Nevieda kundze. Paldies, priekšsēd. Es gribos pateikties kolēģiem, referentiem un arī budžeta komitejas vadītājiem par visu veikto darbu. Skaidrs, ka 2015. gada budžetā ir liela atšķirība redzama starp bagāto Eiropu un nabago Eiropu milzīgi samazinājumi joprojām ir paredzēti un cilvēki cietīs no uh, taupības politikas. Esmu vairāk kārt norādījis uz īru zvejnieku briesmīgo situāciju. Ņemot vērā samazinājums, situācija tikai pasliktinās, jo tiek piedāvāts 908 miljonu eiro atņemt viņiem. Mums ir ies pienākums palīdzēt uh, pilsoņiem mūsu sabiedrība, kas paši sev nespēja palīdzēt visvājākiem. Humanitārā palīdzība ir mazāk nekā 2017. gadā paredzēta, eh, ņemot vērā šos samazinājumus uz trūcīgo rēķinu. Baidos, ka um, no 300 miljoniem uz 286,5 miljoniem ir arī citu humanitārās palīdzības pozīciju samazināt. Tātad, uh, mums ir drīzāk otrādi jārīkojas jāpalielina šie, eh, šīs budžeta pozīcijas, lai miljonu bēgļu situācija varētu eh, eh, tikt uzlabot. Tad es gribu arī par Junker plānu sacīt, kad budžets janvārī sāksies budžeta gads, tas no 1A un 1B budžeta pozīcijām būs atņemt maksājumu. Šī problēma jārisina steidzīgi Paldies, Nirjādas kundze. Atvainojiet, ir zilās kārtīts jautājums. Mojas kundze, eh, Nirjādas kundze, vai jūs pieņemsiet zilās kārtīts jautājumu? Lūdzu, 30 sekundes. Jā, es vēlos kolēģijai jautāt. Eh, jūs teicāt, ka bēgļiem šie eh, uzņemšanas centrēs ir vajadzīgi vairāk līdzekļu. Vai jūs esat paraudzījusies, kas notiek Itālijā? Tur ir krāpšana, ir milzīgs skandāls Romā. Abas, abi labējie un kreisie uz šo nabaga cilvēku uh, uh, uh, rēķini ir zaguši. Varbūt vispirms jākontrolē, kur šie līdzekļi pazūda. Paldies! 30, 30 sekundes jūsu atbildē, lūdzu. Man, nu, tiešām šis jautājums ir jānoskaidro. Ir jāzina, no kurien šī nauda nāk un kā tiek iztērēta. Tas, protams, par to nevar būt nekādu jautājumu. Es atvainojos. Jūs dzirdējāt savu atbildi. Tālāk, Taranta kungs. Thank you, Thank you Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Kā parasti mūsu grupā mēs vienmēr uh, atzīmējam svarīgo darbu, ko veica budžeta grupas priekšsēdēt, budžeta grupas vadītājs. Uh, Uh, panākot vienošanās. Un uh, jāsaka, ka šīs katrā ziņā nemaz nav sliktākais uh, budžeta nolīgums, kas ir panākts, ja salīdzina ar citiem iepriekšējo gadu budžetiem. Taču mm, tas neļauj stabilizēt sarežģīto maksājumu situāciju. Kā deprēkungs jau atgādināja šim parlamentam, tad mums bija trīs stratēģiski mērķi Vispirms eh, budžeta stabilizācija, tad maksājuma situācija un eh, nesamaksātie rēķini, un eh, tad īpašā mm, instrumentu piemērošana, un treškārt mums ir vajadzīgs plāns, un diemžēl mēs. Uh, tam nebijām gatavi. Un Sabardie Rubiela kundze sacīja, ka nav apmierināta ar cipariem, bet tomēr balsoja pār šo budžetu. Nu, es tam nepiekrītu. Es domāju, kāpēc mums vajadzētu atbalstīt šādu budžetu, kāpēc uh, vajadzētu baidīties, uh, izteikties pret. That method would force the... Mums vajadzētu uh, atbalstīt provizorisko 12. jo beigās padomu, beig, beigās padomu ir sapratusi problēmu un nedaudz ir pat eh, papūlējusies, pakustēties, lai to atrisinātu. Man ir tik daudz punktu, ko minēt. Eh, budžeta ļaudis jau zina, kas mani satrauc. Eh, bet es, nu, tā tad Gribu teikt vienu, ja mēs noraidīsim budžetu, nu, pagaidiet, padomājiet, ja mēs to noraidīsim, mums būs provizoriskie 12%, uh, un tad beigās būs laiks padomāt, kā patiešām šis uh, parlaments, uh, kā šis parlaments piedalās budžeta veidošanās, veidošanā, un mūsu loma ir jākļūst acīm redzamākai. Ja mēs balsosim uh, par, tad mēs varēsim tikai dziedāt šūpuļdziesmas saviem bērniem, un visi e, varēs, varēsim atkārtot, ka mēs zinām, ka šis darījums ir neveiksmīgs un labie puiši ir zaudējuši. Un tālākais cānī, tālāk cānīkums. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vienošanās uh, nu, nav panākta, bet uh, sarunu laikā mums vienmēr ir jāatcerās par savu nostāju. Jautājums ir par nesamaksāto rēķinu uh, nokārtošanu. Es domāju, ka šis budžets uh, tikai pasliktinās situāciju. 14. gadā mēs vienojamies par absolūtu minimumu, bet 15. mēs esam uh, upurējuši priekšapmaksas maksājums, un mūsuprāt šāda attieksme nav nopietni, jo nesamaksātie rēķini tikai krājas un 4 miljārdi, kurus mēs te aplūkojam. Uh, vienkārši papildina agoniju, nākošais gads nepa, neuzlabos neko, tas var kļūt sliktāks. Mēs nevaram tu, tu, taustīties tālāk šādā pašā veidā. Ļoti daudzas grupas vēlas noteikt manevrēšanas iespēju, jo gal galā runa ir par Eiropas Savienību, bet ir ļoti dīvaini šie pravietojumi. Man, es nesaprotu, kā mēs to varam atrisināt mēs e, tā kā iekasējam resursus, bet e, nauda pēc tam nav pieejama, ir apsolīts e, ar tauru skaņām slavējot investīciju budžets, bet pagaidām izskatās, ka mēs rīkomies pretēj solījumiem. Paldies, tālāk Montels kundze, neredzu viņu un nedomāju, ka viņi ir šeit. Tālāk došu vārdu Rubikungam. Jā, liels eh, paldies priekšsādātājs kundze. Es eh, uzskatu, ka nākamā gada uh, pārla, uh, budžets ir saistīts ar lieliem izaicinājumiem. Un Eiropas Savienība nedrīkst palikt parādā. Mm, dalību valstīs nedrīkst pieļaut, ka dalību valstis apkrauj ar parādiem Eiropas Savienību. Es uh, nedomāju, ka tas ir pareizais ricinājums un uh, Junker plāns dod izdevību vairāk un nopietnāk runāt par pašu resursiem, piemēram, piemēram, frekvenču maksājumi par uh, 700 MHz jos, platjoslu, un ja mēs varam naudu tad saņemt no finanšu instrumenta un piešķirt Eiropai 2020 un izveidot uh, eh, PPP modeli, kas varētu būt tiešām pievilcīgs, eh, veidojot eh, digitālo ķēdi. Un, ja nākušajā prezidentūrai būs drosme, aizsākt šo digitālo iekšējā tirgus pakotni, tad es domāju, ka būsim panākuši daudz, un šī pakotne, ko, par ko mēs esam vienojušies, ieskaitot uh, sieviešu biznesa eņģeļu programmu, tas mums ļaus sasniegt mūsu vēlamos rezultāts. Tālāk došu vārdu Maņkas kungam. Eh, Padome ir jāatstāj eh, šī plenāra sēžu zāle, lai eh, dotos uz citu sanāksmi, un pēc tam viņi vēlāk atgriezīsies. Es jūs par to informēšu, Maņkas kungs, lūdzu. Liels paldies! Es piekrītu. Junker kungam, ka mums ir jāmaina mūsu darba metodas. Šis vēstījums tika adresēts arī padomē, vismaz runājot par budžetu. Un paldies referentiem un viņu komandām, paldies par šo profesionālo sarunu uh, vadīšanu. Mums ir kompromiss, uh, vienošanās tagad uz galda un gal galā solidaritātes ar dalību valstīm vislabāk pauž tieši šis kopējais budžets. Bet tas eh, arī ļauj ietaupīt, tad, kad valstīm būs labāk koordinētas budžeta politikas, viņiem eh, kontos būs vairāk naudas. Mēs esam to uzsēduši ar Eiropas parlamentu un ministriem padomē un arī ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Tikai efektīvi strādājot, mēs varam risināt, eh, eh, stāties pret izaicinājumu 21. gadsimtā, izvairīšanās no nodokļiem, globalizācija un tā tālāk. Tas viss apdraud mūsu drošību. Paldies! Un tālāk Ašortas, Ašort kungs, priekšsēdētāji. Es apsveicu faktu, ka šis budžets uh, ietilpst vispārējā uh, daudzgadu uh, satvara robežās un ir vērsts uz darba vietu palielināšanu un izaugsmas veicināšanu. Tādējādi uh, risinot uh, vai atbildot uz pilsoņu vajadzībām. Bet ir žēl, ka netiek pietiekam risināta uh, neatmaksāto rēķinu problēma, un tas, manuprāt, nav pieņemami. Ir skaidrs, ka uh, Pagātnē mēs esam tērējuši vairāk nekā mēs esam pelnījuši citiem vārdiem. Uh, mēs esam tērējuši vairāk kā nopelnam. Uh, Mēs jau neprasam uh, vairāk uh, izdevumu, mēs vēlamies izmantot efektīvāk tos resursus, kas ir mūsu rīcībā. Ar uh, ierobežotiem resursiem mums tiešām ir jāveic tikai ekonomiski visizdevīgākās lietas, bet uh, mums ir vajadzīga lielāka teikšana, mums ir jābūt iespējai uh, uzraudzīt veiktspēju, m, mm, vērtēt to, cik efektīvi līdzekļi tiek izlietoti. Thank you. Paldies, un tagad pusotru minūti ir Torvalds kunga rīcībā, lūdzu. Micro, that would help. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, kaut ko ļoti neparastu gribēju šodien darīt. Tas somiem nav raksturīgi. Es eh, gribēju pateikties visiem maniem kolēģiem visās viņu runātajās valodās. Eh, līdztekus eh, referentiem es vēlos pateikties arī uh, asistentiem, kas ir ļoti daudz strādājuši, un arī jāpateicās prezidentūrai un padomei, jo uh, padome ir tiešām neatlaidīgi cīnījusies pret parlamentu. Uh, krieviski padome saucas Soviet un līdz ar to tas tāda sovietiskā uh, spītībā cīnījās, un tas, tādēļ šie sasniegumi ir vēl vairāk ievērojami. Paldies, un tagad vārds Ečenikas kungam. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, kā labā jūs strādājat? To jautāju ne tikai es, bet arī pilsoņi, kas jūs ir ievēlējušie Šajā parlamentā ir izvirzīta neoliberāla komisija, kas kalpo varenajiem un kas strādā varano interesēs, kas biedē Grieķijas tautu. Mēs runājam šodien par Eiropas budžetu nākošajam gadam viens no instrumentiem eh, sociālam taisnīgumam, kas mums palicis Eiropas līmenī. Tiek spēlēta vesela pantomīma, runājot par budžetu, kurš grauģ Eiropas ekonomiku, eh, paplašinot plaisu starp ziemeļiem un dienvidiem, un kura sakarā klīst fašisma spē, uh, uh, rēks. Mēs rīt parlamentā skaidri varēsim pateikt, ka vēlamies tādu Eiropu, kurā Vācija, Grieķija un Spānija ir ne tikai sabiedrotie, bet arī brālīgas valstīs. lai Junkers un Dragī, ka viņi valda finanšu vampīru interesēs, to mēs zinājām, bet kā labā strādāt jūs? Rīt jums būs iespēja to apliecināt. Have... Paldies. Zilās kārtītas procedūra no Veltikunga, vai jūs pieņemat? Yes, so, uh, floor... Tādā gadījumā Veltikungs, vārds jums. 30 seconds, please. Uz pusminūti. Eh, eh, priekšsēdētāji Ečenīka kungs. Jūsu teiktais ir ļoti interesants. Un daudzi jūsu grozījumi pēdējās stundās, kas ir iesniegti, arī ir interesanti. Bet ļoti žēl, ka jūs nepiedalījāties sarunu procesā. Mēs būtu labprāt jūs uzklausījuši agrāk, un tādā veidā mēs būtu labāk varējuši definēt e, budžetu, un tas nebūtu tik liberticīts. Būtu labi, ja jūs nu, norādītu, kas ir jādara, un nākošajā reizē jūs varētu piedalīties sarunās. E, Atbilde. Es strādāju komitejā kā, kā ik viens deputāts, arī gatavoju grozījumus un domāju, ka eh, kreiso partijas grozījumi eh, tika iesniegti, bet es jūsu jautājumā nesaklaus, jūsu sacītajā nesaklausīju nekādu jautājumu. Es nesaprotu, uz ko man ir jāatbild. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Un tagad uz vienu minūti deputāts Škerlets. Paldies, priekšsēdētāji un godājumie kolēģi. Dabas katastrofas ir ietekmējušas Eiropas apgabalus, tās ir mainījušas cilvēku dzīves un radījušas ekonomiskus zaudējumus. Miljoniem eiro tiek novirzīti palīdzībai plūdiem plūdu skartajos eh, apgabalos. Horvātija cietus no plūdiem, Slavonija ir reģions, kas ir smagi ciets. Šos jautājumus vajadzētu paturēt eh, prātā un Eiropas Savienībai finansējumu izlietot racionālākā veidā, lai varētu novērst šādas, katastro šādas katastrofas un kohēzijas politikas projekti šajā sakarā būtu visnoderīgākie, tie palīdzētu cīnīties pret klimata pārmaiņu radītajiem efektiem un arī palīdzētu red, radīt darba vietas, kā arī tie palīdzētu atbalstīt jauno dalībvalstu ekonomikas. Un es gribētu uzrunāt visas struktūras, lai pievērstu šim jautājumam uzmanību. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Ārnos. Šeit mēs atkal runājam par Eiropas Savienības budžetu nākošajam gadam. Kā eh, tas tiek uztverts apvienotajā karalistē, tiek uzskatīts, ka nodokļu maksātājiem tiek prasīts aizvien vairāk un vairāk, savukārt pretī tie saņem mazāk un mazāk mēs rēķinam nacionālo eh, kopienākumu 1,7 eh, miljārdi. aprēķins, kuros Grieķija maksā vairāk un Itālija mazāk, ir atsevišķi. Māja vēlēšanās apvienotajā karalistē uzvar vēlēšanās guva partijas, kuras vēlas mazāk Eiropas, un tas ir vairākuma viedoklis apvienotajā karalistē. Pagājušā nedēļā divas aptaujas eh, parādīja, ka 58% vēlējās, lai Eiropas Savienību, lai apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības. Un atgriežoties pie uh, budžeta, tas ir kompromiss, bet tas ir kompromiss starp padomi, komisiju un parlamentu. Es saprotu, ka šis ir kompromiss, eh, kurā daudzi vai pat, eh, ar kuru daudz vai pat visi deputāti nav mierā, bet beigās nobalsos par to. Un eh, šeit rodas tā pretruna starp šeit notiekošo un apvienotajā karalistē notiekošo. Plaisa starp Eiropu un apvienoto karalistē. E, nav dzīdra zila jūra, bet pastāv nopietnas atšķirības uzskatā par to, kāda ir jābūt Eiropai. Thank you. Our next speaker. Paldies. Runā, nākamais runātājs ir Sidnadinos kungs. Jā, proedrē. Priekšsēdētāji. Zemstrīci manā valstī radīja eh, zaudējumus 170 miljonu eiro apmērā, sagraujot mājokļus, kur tā rezultātā tūkstošiem ģimeņu palika bez pajumtes. Mēs ieraudzījām Eiropas Savienības patieso seju, kurā uh, veido noteikums, lai aizstāvētu lielo dalību valstu intereses, izdalot kripatas pārējām dalību valstīm. Nepārdomājot to, kā valsts, kura cieš ārkārtīgi smagi no krīzes, kur puse iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa, nevar tai piemērot Eh, tādus pašus noteikumus, kā uh, valstīs, kur šāda situācija nepastāv. Turklāt tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības principiem un pasvītro Eiropas Savienības sociālo deficītu. Jāpatur prātā principi, uz kuriem ir Eiropas Savienība balstīta uh, - vienlīdzība un savstarpēji cieņa. Paldies! Gadvārds Muresan kungam. Jā, yeah, so, thank you. Thank Paldies. Uh, mīļie kolēģi, komisāri, kundze. Eiropas Savienībā ir 2015. gada budžets, tās ir labas ziņas un varam arī piekrist, ka bez uh, parlamenta aktīvas darbības būtu radusies budžeta krīze, kas skartu daudzas programmas, pētniekus, zinātniekus, Erasmus studentus visā Eiropā, bet mums izdevās novērst praktiski lielāko daļu uh, padomas ierosinātos uh, budžeta samazinājumu un stabilizējām nesamaksāto parādu problēmu. Bet, uh, diemžēl, šī problēma nav atrisināta, un mums ir nepieciešams plāns, kā pārvarēt šo nesamaksāto rēķinu problēmu, un tālāk uzkrāšanos, un tādēļ es ceru, ka viceprezidenta tiešām ar mums sadarbosies, lai šīs problēmas risinātu, bet paliek vēl neatrisināti jautājumi, proti viens no tiem ir speciālie instrumenti. Eiropas solidaritātes fonda mobilizācija avansa maksājumiem 2015. gadā padome joprojām uzskata, ka mm, finansējumam šim instrumentam ir jāiekļaujas budžeta uh, robežās, bet mēs parlaments esam paziņojuši, ka maksājumu un saistību apropriācijas speciāliem instrumentiem ir papildus budžeta uh, griestiem, un padomē ir jāievēro līgumi, jānodrošina, ka Eiropa maksā savus rēķinus. Paldies, tagad vārds Vogan kungam. Uh, priekšstādātāja komisārs kundze, mēs daudz runājam par cipariem budžeta diskusijās, bet mēs bieži vien aizmirstam, kam šī nauda tiek tērēta un kas saņem šās Eiropas Savienības investīcijas. Mēs visi varam nosaukt piemērus tam, kas saņem finansējumu no uh, šiem fondiem, no lauksaimniecības fondiem, universitātes, piemēram, piemēram, Svanzijas universitātes universitātē tiek celts otrais korpus, 20 uh, miljoni ir paredzēti vēl citai universitātei, un viss tas nenotiktu, ja nebūtu Eiropas Savienības investīcija, un tādēļ nevar teikt, ka visa e, e apvienotā karalista ir pret Eiropas Savienību. Ir arī tādi, kas ir par, kas zina, ko Eiropas Savienība mums dod. Tāpat notiek e, investīcijas pētniecībā, inovācijās un. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi arī mūsu ekonomikas nākotnē un konkurētspējai, un ir nepieciešams atbilstošs budžets, kas tiek novirzīts pareizajām lietām, kas nodrošina ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu. Paldies! Tagad vārds Kuzmjuka kungam. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz, mimo twardego... Paldies, priekšsēdētāji! par uh, spīti padomes un komisijas nostājai un tam, ka mums bija jāpārskata seši budžeta grozījumi, tomēr varam secināt, priekšsēdētāji aicina runāt nedaudz lēnāk. Tātad uh, visbeidzot arī padome piekrita tam, ka trešajā budžeta grozījumā uh, var paredzēt izmantot uh, no soda naudām saņemtos līdzekļus, lai samaksātu nesamaksātos rēķinus. Šeit gan ir runa tikai par nedaudz vairāk kā 3 miljārdiem eiro, bet ir 141 miljārds eiro paredzēts maksājuma apropriācijām, kā to komisija ir iestrādājuši šajā budžetā. Bija ir paredzēts 4 miljārdi papildu finansējumu, tomēr nesamaksāto rēķina apjoms ir gandrīz 30 miljārdi. Tātad eh, es ar bažām tagad klausos komisijas ierosinājumus izmantot mūsu uh, rezervi 180 miljonu eiro apmērā kaut kam citam nekā lauksaimniecībai. Kaut gan 2015. gadā turpināsies Krievijas noteiktais embargo lauksaimniecības preču importam no Eiropas Savienības, un šī nauda ir jāizmanto, lai atbalstītu lauksaimniekus. Paldies, tagad vārds Omaģikungam. Es vēlos pateikties vispirms referentiem par viņu veikumu, arī uzteikt uh, komitejas priekšsēdētā Arķī apņēmību šajā darbā un arī pateikties citiem kolēģiem, kuri ļoti aktīvi aizstāvēja mūsu viedokli. Tomēr sasniegumi ir ļoti nelieli galu galā, un tie arī neatrisina nesamaksāto rēķinu problēmu, jo 2015. gadā būs joprojām šie 26 miljārdi eiro, kur pietrūks. Un tādēļ jau šobrīd mums ir jāuzsāk sarunas ar Eiropadomi par to, kā atrisināt šo problēmu turpmāko gadu laikā, jo mēs zinām, ka galvenās izmaksas būs jāveic 2018. gadā, jo šeit ir runa par kohēzijas programmu izpildi šajā gadā. Un ja mēs šodien neradīsim risinājumus, tad uh, nākotnē šī situācija būs vienkārši nevadāma. Un noslēgumā es aicinu rast risinājumu padomu domē par pašu resursiem. Paldies, vārds tagad valīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vienošanās par Eiropas Savienības budžetu būtībā ir visu pušu sakāve, jo parlaments nepaņēma to, nesaņēma to, ka tas vēlējās un upurēja daudzas prioritātes. Tā ir sakāve arī padomai un dalību valstīm. Uh, jo eh, varbūt, ka eh, padoma nesaprot, ka šie Eiropas Savienības parādi ir valstu nesaņemtā nauda un ka šie trūkstošie 20 uh, 6 miljārdi neieplūdīs tieši šo valstu kasēs. Un mēs tagad esam iekļuvuši bīstamā spirālē Eiropas uh, uh, tiek prasīta taupība no dalību valstīm un no komisijas, un jautājums, kurš vispār tagad tam visām vairs tic, jo pilsoņi vienkārši no tā ir noguruši. Paldies, tagad vārds Kirtos kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka panāktais kompromiss ir pozitīvs. Pirmkārt, tas dos. Dos mums iespēju mazināt izdevumus un parādus. Tirgiem būs lielāka uzticība Eiropas Savienībai un tiek panāks līdzsvars starp Eiropas uh, uh, finansējumiem, un mēs būsim sakārtojuši budžeta krīzes jautājumus, jo pārējot uz otro provizoro būtu no jauna problēmas, bet šis nav budžets vairāk Eiropas un Eiropas integrācijai. Mēs neesam varējuši atrisināt pašresursu pro eh, problēmu. Ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, un mēs tajā pašā laikā dzirdām eiroskeptiķus, kuri vēlētos, lai tiktu samazināti sociālie izdevumi, uh, lai parādītu to, ka Eiropas Savienība nespēja darboties. Es neuzskatu, ka Eiropas sociālajiem fondiem novirzītie līdzekļi būtu vējā iztērēt naudu. No tā gūs labumu visas dalībvalstis. Paldies. Nākošais runātājs Negre. Esku gribu pateikties referentiem par pieliktajiem pūliņiem. Visbeidzot, Eiropas Savienībai būs budžets 2015. gadam, bet tas nenozīmē, ka visas problēmas ir atrisinātas konsensus, pie kur esam nonākuši, ir nepilnīgs iepriekšējo parādu problēmas, padomis pie diskusijās ar parlamentu, problēmas eh, ar darba vietu radīšanu un nespēja piedāvāt reālus projektus inovācijām un izpētēji, problēmas, kas ir saistāmas ar pašresursiem un tā tālāk. Kā jauns parlamenta deputāts esmu bīlies, un es domāju, ka mums ir jāizdara secinājumi eh, un eh, attiecīgi jārīkojas nākošajā gadā. Neatkarīgi no sacītā mēs parlamentā un neraugoties uz padomas un komisijas nostājām, mēs strādājam pilsoņu interesēs. Jo pilsoņu intereses ir identiskas ar Eiropas interesēm, un tad, kad mēs runājam par budžetu, ir jābūt sorskatāmiem un atvērtiem. Nākošais runātājs Bārēkovs. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicināti visi! Vistrūcīgāko Eiropas Savienības valsti Bulgāriju skāra postoši plūdi pagājušajā gadā. Tūkstošiem Bulgāru zaudēja savu mājokli, zaudējumi tiek lēsti 30 miljonu eiro apmērā. Es uzrunāju iepriekšējo komisijas priekšsēdētāju Barozu, lūdzu sniegt palīdzību 20 miljonu apmērā. Šāda palīdzība netikta, netika sniegta. Es ceru, ka Eiropas Savienības vistrūcīgākās valsts Bulgārijas aicinājums tiks sadzirdēts, jo tūkstošiem trūcīgu ģimeņu ir kļuvuši purpuriem, tās gaida jūsu atbalstu, mums ir nepieciešama reāla. Uh, palīdzība, reāli līdzekļi no Eiropas puses. Pretējā gadījumā šī situācija izraisīs cilvēku bojājumu, un tāda situācija būs aizvien biežāka. Nākošais runātājs - Mihēls Kundze. Priekšsēdētāji, mums nevajadzētu runāt to, kas nav tiesa. Oktobrī parlaments eh, skaidri apņēmās samaksāt nesamaksātos uh, parādus un tika tam piešķirt īpaši lā, līdzekļi. Bet eh, šie te 1,14 miljoni, miljardi ir palikuši uz papīra. Un uh, Erasmus, plus, eh, Kreatīvā Eiropa, struktūra fondiem un citiem eh, maksājumiem eh, līdzekļu nepietika, un tas nav pieņemams. Te ir jāpadomā padomē par metodēm, ko tā izmanto. Un ir jādomā, vai apstiprināt šo budžetu, vai tomēr uh, riskēt un palikt pie ārkārtas situācijas eh, budžeta. Paldies! Paldies, Mihels kundze un tālāk Mahs kundze. Dāmjā pānové, Evropa. Es atvainojos, Mah kungs. Eiropas Savienībai ir aptuveni 140 miljārdu eiro budžets, un daudz Eiropas integrācijas aizstāvi uzskata, ka ar to nepietiek. Bet man šķiet, ka tas ir pārāk daudz, ja daži cilvēki izlēma, kā iztērēt 140 miljārdus eiro un jautājums, kā šī nauda tiek tērēta. Ir daudz izšķērdības. Šis budžets ir netaisnīgs, jo daudz, dažas valstis iemaksā vairāk nekā tā saņem pretī, un ir valstis, kas saņem vairāk nekā iemaksā budžetā. Un turklāt šis budžets noved pie parādu pieauguma. Ja mēs atteiktos no šāda budžeta, visi būtu tikai ieguvēji. Gan tie, kas uh, un arī valstis būtu mazāk ieslīgušas parādos, un tādēļ es ierosinu anulēt iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Paldies, un nākamais uh, kolēģis Marinesku šķiet, ka viņa nav zālē. Tādā gadījumā Dēnā Nūkungs. Paldies, priekšsādātāji, darbie kolēģi! Šī budžeta procedūra, manuprāt, bija haotiska. Parlaments atradās, atradās iespies stūrī, vajadzēja pieņemt priekšlikumus, un es gribētu norādīt vēlreiz tos riskus, ko rāda nenomaksātie rēķini e, maksājuma saņēmējiem mūsu teritorijā nekoriģējot maksājumu un saistību apropriācijas. Plaisa katru gadu pieaug, nenomaksāto rēķinu kaudz pieaug, un šeit ir apdraudēta mūsu ticamība. Korektīvais budžets šim gadam bija nepieciešams, tas tika panākts, un es gribētu pateikties un apsveikt referentus, kuru darbs nodrošināja šo rezultātu, bet es vēlos, lai situācija nākotnē mainītos. Mūsu priekšteči šajā sēžu zālē cīnījās pār, pār CP pārskatīšanu, lai Eiropas pilsoņi Uh, gaidas tiktu īstenotas. Un es domāju, ka šis ir gads, kad jācīnās pār patiesu Eiropas nodokļu sistēmu. Domāju, ka uh, nostājā I want my money back, jeb gribu savu naudu atpakaļ, mums neliecina par solidāru Eiropu. Mums ir jābūt tāda Eiropa, kas spēj izvairīties no šīs uh, regulārās krīzes par budžeta jautājumu un, un par nenomaksātiem rēķiniem. Paldies! Paldies, un tagad Oršov kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. E, darbs pie Eiropas budžeta bija gana garš, un pašreizējais budžets ir kompromisa rezultāts nu, mēs pārspējām daļēji aizpildīt uh, tukšās, uh, tukšos robus budžetā, nepaceļot dalībvalstu iemaksas. No vienas puses šim budžetam ir arī priekšrocības, piemēram, palielināts finansējums izglītībai, zinātnē, pētniecībai, ekonomiskās izaugsmas un darba vietu pieauguma stimulēšana. Mm un arī paredzēt labāko kohēziju starp reģioniem. Bet mani satrauc eh, tas, ka uzkrājas nesamaksāt rēķini. Un uh, nevar jau solīt, ka dalība valsts to izdarīs, ņemot vērā pašreizējo budžetu. Uh, Diez vai tas būs iespējams. 4,8 miljardi no iepriekš tiks veltīti iepriekšējo uh, gadu rēķinu apmaksa, taču šo rēķinu uzkrāšanās paliks problēma, kas nekur nepazudus. Paldies Ošuka kungam, uh, Mojas kundze. Priekšsēdētāji kolēģi, man prieks, ka mēs eh, runājam par Sardīniju, par solidaritāti jaunajā pakotnē. Uh, un par solidaritāti vispār turpmāko gadu budžetā. Jā, tiešām ir jāspēj sniegt uh, atbalstu tiem, kas ir cietuši dabas katastrofās, ieskaitos plūdus, uh, un 14. gadā ļoti daudz uh, postījumu tika nodarīts plūdu rezultātā. 16 miljoni būs pietiekams finansējums, lai restaurētu uh, infrastruktūru, uh, un e, cilvēkiem ir ļoti grūti, viņi cenšas atsākt normālu dzīvi, atjaunot postījumus. Un šie līdzekļi tiešām ir e, jāveltī tam, kam tie ir domāti. Ir rūpīgāk jāsakot tam, kā tiek tērēti ēs līdzekļi un jānodrošina, lai katrs iztērētais eiro dotu labumu. Paldies, Mājas kundze un tādā ciku kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, kā to minēja jau iepriekšējie runātāji, atgādināt, ka šajā daudzgadu budžetā ir daudz finansējumu paredzēts solidaritātei. Finansējums Mm, kas, piemēram, paredzēti eh, Sardīnijas eh, salai, kurā pārdzīvoja lielus postījumus, kurā, uz kuru rezultātā bojā gāja 16 cilvēki. Mm, es domāju, ka rīt mums ir jābūt tādām konstruktīvām balsojumam. Protams, ka mēs nebalsosim tikai par Sardīniju, balsosim arī par Grieķiju, Sloveniju, Horvātiju. Tā tad virkne valstu, kas ir piedzīvojušas eh, dabas katastrofas. Uh, un situācijas, kas tos ir ietekmējušas uh, traģiski uh, reģionos, kuri uh, ir jau tāpat trūcīgāki par pārējo Eiropu. Un tādēļ būtu jāvēršas arī pie Itālijas valdības, kā komisija jau to minēja par to, ka ir vajadzīga labāka uzraudzība par to, kā tiek tērēt šie līdzekļi. Šie līdzekļi ir jāiztērē ātri, e, bet e, jātērē taustāmām lietām un e, caurskatāmi. Nu, nevar ļaut cilvēkiem, kur jau tā ir cietuši, turpināt ciest. E, tādēļ, kā tiek likti dažādi bir birokrātiski šķēršļi šo līdzekļu saņemšanai tajās teritorijās, kas ir ciesušas, un tādēļ lūdzu būsim konsekventi balsojot. Paldies, un tālāk kolēģis Vjotī. Paldies, priekšsētētāji šīs fāzes noslēgumā, kas ir bijusi ļoti sarežģīta un arī gara. Pirmais vārds no manas puses būs paldies, paldies par darbu, ko ir paveicis priekšsēdētājs un referenti uh, budžeta jomā, jo šis process ir bijis ļoti sarežģīts, manuprāt, nepiemērot sarežģīts. Un Itālijas prezidentūras laikā, nu, man kā Itālim ir jāizsaka nožēla, bet uh, par, jo, manuprāt, pārāk lēns ir bijis šis process. Un ir šāda sajūta, ka mm, trūkst kaut kādas savstarpējas cieņas pret mūsu parlamentu kā institūciju. Mēs esam vēlēta institūcija, mums ir ievēlējuši pilsoņi. Un Mm, mums tomēr nevajadzētu samierināties ar šādu attieksmi, ar šādu kavēšanos. Tas viss gal galā tikai uh, pielē eļu eiroskepticismu uguns, kurā un atkal šis jautājums, kas uzspēlēt kārtējo reizi par nesmaksātiem rēņķiniem un uh, būdžetu, kas pē, nākušos uh, gadus, turpmākos gadus būs diezgan uh, ierobežots. Mums uh, gal galā ir jāiet uz uh, savām. Um, pie savām valstīm un pie jauniešiem savās valstīs, kas realizē projektus. Nu, mums ir jāstāsta, ko mēs viņiem varam teikt, ko mēs viņiem varam solīt un sniegt. Viņiem ir jābūt pārliecinātiem, ka uh, nesamaksātie rēķini par realizētajiem projektiem tiks samaksāti. Un to nevajadzētu aizmirst. Ikreiz, kad mēs pieņemam uh, budžeta labojumus. Nu, mums ir jāstrādā uz to, lai nepievild cilvēkus. Paldies Vjotikungim un tālāk Ēlerkungs. Paldies un paldies abiem referentiem. Uh, jā, protams, ir labi, ka uh, šajā jaunajā budžetā ir paredzēta papildus līdzekļi zinātnē, pētniecībā un tā tālāk. Un tomēr ir jāsaka, ka, piemēram, investi, inovāciju jomā ir problēma ar neatmaksātiem e, rēķiniem. Un galu galā ir parakstīti e, proj e, projekti un līgumi, un risinājums nav atrasts, lai gan situācija ir to nedaudz stabilizēta. Jāskatās, piemēram, uz apāršņa budžetu citu. Tad, kad mēs eh, cenšamies uh, palaist jaunas programmas un tā tālāk, vienoties ar padomi par budžetām, tad ir jāņem vēlā uh, tas, ko apsola padomi. Piemēram, 2,7 uh, miljārdi. Nu, ja mēs tagad domājam, ka tas varēs ierosināt vairāk izaugsmas, es domāju, ka tas diez vai tā būs. Faktiski būs programmās tikai tas, ko investēs dalībvalstis. Jo mums ir reālā izaugsmē jāinvestē, nevis tikai solījumos. Paldies! Un nākošais kolēģis Tanks. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos izmantot šo iespēju, pateikties kolēģiem eh, parlamentā par centieniem mm, un pūlēm, jo šī gada laikā šis process tiešām budžeta vienošanās panākšanas process bija ārkārtīgi garš un cilvēki runāja vienu un, nu, un darīja kaut ko citu, un tas diemžēl ir atkārtojies. Un, protams, ka mums ir problēmas ar nesamaksātajiem rēķiniem, un, nu, nevar pieļaut šo situāciju, ka tiek teikts viens un uh, darīts cits tas nav, tā nav ilgtspējīga situācija, jo gal galā uzņēmiem, eh, arī universitātēm eh, un maziem vidiem uzņēmiem jāmaksā ir, eh, ar viņām ir jānorēķinās, viņam jāsamaksā tas, ko mēs viņiem parādā. Paldies, tālāk Zdehovski kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem referentiem, komisāriem visiem, kuri piedalījās sarunās. Dārgie kolēģi, mums ir jāpaturprātā tas, ka bez skaidrām sarunām un bez skaidras Eiropas parlaments nostājas šīs uh, sarunas beigtos ar fiasko. Tāpat esmu gandarīts, ka mums ir izdevies uh, panākt sakārtotu budžetu un mums nav jārunā par 12. daļu, jo tas grautu mūsu studentu, mūsu pētnieku uzticību, un es uzskatu arī, ka svarīgi ir tas, ka mums ir izdevies vienoties pār labu paketi inovācijām un izaugsmēji. Gribu uh, no savas puses teikt, ka šis budžets ir lielisks kompromiss, tomēr man ir pārmetums. Tā ir skaitā. Uh, Kā referents no Libe komitejas esmu vīlies saistībā ar vienu elementu. Šobrīd mēs saskaramies ar lielu skaitu imigrantu, kuri ierodas no kardarbības reģioniem, un tāpēc mums ir nepieciešams pietiekams līdzekļu daudzums Eiropol, Frontex un tā tālāk, lai varētu piešķirtiem nepieciešamos finanšu līdzekļus un resursus, lai risinātu šo situāciju. Šo budžeta um, posteņu samazināšana varētu negatīvi ietekmēt drošības un patvērumu politiku. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lamasūrs uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šis kompromiss bija netieciešams, un es šai sakarā apsveicu eh, visus, kas pie eh, tā strādāja, tīpaši parlamenta eh, delegāciju pilnīgi noteikti ir jāatbalsta komisijas priekšsēdētāja Junkera centieni, bet to viss notiek tā, it kā visas dalībvalstis, gan labie, gan sliktie budžeta audzēkņi būtu vienojušies, lai uh, Eh, finansētu savas eh, atrastās eh, labās īpašības uz budžeta rēķina. Šobrīd risinājums ir pilnībā pārskatīt Eiropas politiku finansējumu. Kā piešķirt Eiropai patiesus pašresursus? Komisāra atstrādā, norādīja, ka mēs pie tā strādājam Mario Monti vadībā kas notiek ar budžeta kapacitāti Eirozonai, kam un kādā veidā ir jāmaksā, piemēram, Eiropas Savienības ārējo robežu apsardzību vai nepieciešamās militārās intervences e, pie šī pašām robežām. Ir pienācis laiks mums uzdot šos jautājumus un uzdot tos sev visiem kopā. Paldies! Paldies, kolēģi Lamas Sūr. Nākošais runātājs Sārvamā. Paldies, priekšsēdētāji. Panākt uh, vienošanos pār nākošā gada budžetu ir nozīmīgi. Es pateicos visiem, kuri ir strādājuši pie šī jautājuma. Bet tāpat arī ir ļoti nozīmīgi, ka mm, padome piekāpās vissarežģītākos jautājumos un pat dalībvalsts pierādīja savu sapratni eh, deficīta sakarā. Eh, Tautas partijas līnija ir parādījusi savu dzīvot spēju. Pri prioritātes ir tiek piešķirtas eh, finansējumam, kas paredzēts izaugsmas nodrošināšanai, un mēs varam cerēt uz eh, labiem rezultātiem. Visādi citādi pārāk daudz, eh, pārāk lielam entuziasmam pamata nav, jo viss rāda, ka stākošajā gadā sarunas būs vēl sarežģītākas no nekā iz, kaut ko sagatavot, pagatavot nav iespējams. Līdz pēdējiem brīdim dalībvalstis rīkojas samērā savtīgi un bija jāpanāk eh, grūti eh, kompromisi un atsevišķas problēmas tika vienkārši paslausītas zem eh, pārklāja. Noslēgumā gribu teikt, ka tad, kad mēs eh, strādājam pie projektām ar Eiropas naudu, mums ir jāstrādā lielāka sinerģija un vienotāk. Paldies! Paldies, Savarmā kungs un tālāk eh, komikundze. Paldies, priekšsēdētāji! Labi, ka esam vienojušies eh, par budžetu. Tas eh, mums aiztaupīs varbūt šo te pagaidu budžetu pieņemšanu, kas varētu būt sarežģīta, varbūt pat graujoša, bet galvenās grūtības ir uh, saistīts ar to, ka vajadzētu vienoties par pašu resursiem Eiropas Savienībām, kas dotu mums daudz lielāku uh, Uh, autonomiju un ļautu koncentrēties uz tiem mērķiem, kurus patiešām uh, var uh, sasniegt rezultātus, neprasot no dalību valstīm papildus maksu ņemot vērā viņu ierobežotos līdzekļus. Es nepiekrītu uh, tas, tam, ka mēs uzliksim papildus logu 2015. gada budžetam. Um, globalizācija un eh, katast dabas katastrofas būtu jāfinansē eh, vai jāpal, tam būtu jā, šajā situācijā būtu jāpalīdz bez ierobežojumiem, e, bet, protams, Eiropā ir arī jāmaksā savi parādi. Ja Eiropa nebūs tā, kas sniedz, kas eh, rāda piemēru, mm, un kā tad mēs varam prasīt, lai pilsoņi uh, Mm, laicīgi, saulēcīgi dzēstu savus parādus. Mums kaut kas ir jādara šiem te iekavētiem maksājumiem uz visu šo situāciju. Paldies, uh, Plēnkovičs kungs, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs uh, kundze. Es vēlētos apsveikt visus kolēģus, kas piedalījās uh, sal, uh, sarunās par kompromisu uh, budžetām 2014. gadam un budžetam 2015. gadam īpaši tādēļ, ka šīs sarunas notika otrajā daudzgadu finanša, finanšu ietvara gadā. 145 eh, miljārdi eiro apropriāciju maksājumiem ir uh, līdzsvarota pieeja budžeta disciplīnai un uh, iespēja sasniegt mūsu mērķus. Mums būtu jāpeltī vairāk uzmanības saistību izpildei, jo tas ir ļoti svarīgs mūsu budžeta aspekts. Jāceras par svarīgiem nolīgumiem uh, attiecībā uz solidaritātes um, fondu līdzekļu izlietojumu, īpaši kompensējot Horvātijā ledus un uh, plūdu nodarīto postu. Paldies! Paldies! Tālāk Vande Kampa kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šodien daudz ir ticis runāts, bet es gribētu izmantot šo izdevību un apsveikt komisāri un padomu un parlamentu par to, ka ir panākts eh, kompromiss par 2015. gada budžetu. Man ir drusku grūtāk pieņemt eh, panākto kompromisu uh, par uh, budžeta grozījumu numuru 3, tas attiecas uz uh, nenomaksāto maksājumu. Uh, Uh, dzēšanu, uh, tātad, vai samaksu um, pētniecības iestādēm, un nevajadzētu mums šo nesmaksāto rēķinu slogu vilkt sev līdzu gadiem um, ilgi. Un arī sēstais grozījums 2014. gadam arī ir ļoti svarīgs, ņemot vērā to, ka notiek pārreķina un no dažām dalību valstīm tiek gaidīts vairāk naudas. Nākošajā pārreķinu fāzē lūdzu veikt šo darbu daudz rūpīgāk, jo šoreiz eh, dažām dalību valstīm tas tiešām beidzās kā ļoti nepatīkams pārsteigums un nevajadzētu atkārtot nākotnē. Un paldies par paveikto darbu un priecīgus svētkus! Paldies Vanda Kampa kungam un tālāk Štefaņēca kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vienošanās par 2015. gada budžetu norāda, ka mēs varēsim sasniegt um, trīs mērķus - atbalstīt reformas, samaksāt nenomaksātos rēķinus. Uh, un veicināt jaunu darbietu radīšanu. Ir svarīgi, lai es investētu vairāk izaugsmē, konkurētspējas veicināšanā, darbvietu radīšanā, un tieši tādēļ Tādā veidā vajadzētu arī struktūrēt budžetu, koncentrējoties uz nākotnu, uz inovāciju, izglītību, MVU un jauniešiem. Ir arī svarīgi uh, novirzīt uh, budžeta līdzekļus zinātniskajai pētniecībai un apārsne 2020 programmām. Es apsveicu šo jauno vienošanos, kura palielinās uh, apjomu šīm programmām par 45 miljoniem eiro. Pozitīvi ir tas, ka mums ir 8 miljardi uh, saistībā ar Junkera kunga jauno investīciju plānu. Uh, un es domāju, ka kredīta garantijas piesaistīs jaunu uh, slīdzekļus un dos savu ieguldījumu izaugsmē. Bet komisija ir jāatrod jauni veidi, kā maksāt šos nesamaksātos rēķinus. Varbūt jāpredz kaut kādas sankcijas, ne, ja rēķini netiek maksāt laikā. Jā, paldies. Tagad esam uh, izsmēluši runātāju sarakstu. Un jāsaka, ka vairāk mums ir pieteikušies runātāji brīvā mikrofona procedūrā nekā mums ir laika, tādēļ saprot, lūdzu, izturieties ar sapratni nākušies Šurjankungs. Kundze zahvaliti se želim vsem ki so sodelovali v spravnem postopku sicer sama nisem povsem zadovoljna. paldies priekšsēdētāji es pati nebiju tik ļoti apmierināta jo mēs tikai 4,8 miljonus no vajadzīgiem septiņiem esam piešķīruši, lai eh, varētu nomaksāt nesamaksātos rēķinus un stabilizēt situāciju. Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk nodrošināt laika eh, vietējām pašvaldībām un maziem uzņēmumiem eh, nerastos problēmas. Tādēļ es gribētu minēt, ka nav paredzēta arī līdzekļi eh, attīstībai. Es apsveicu Junkera attīstības programmu, vēlos apsveikt to, ka solidaritātes fonda ietvaros uh, Slovenijai 18 miljoni tiks piešķirti kā mm, ārkārtas palīdzība un uh, tas palīdzēs kompensēt zaudējumus. No, paldies, Šulinas kundze. Balčītis kungs. Eh, paldies, eh, cienījamie kolēģi. Eiropas padoma mūs ir uh, likusi vilties, uh, apstiprinot 2014. gada budžetu. Parlamentam bija ļoti skaita pozīcija par 2015. gadu, par to, ka ir jāpilda visas saistības un ka tam ir jābūt piešķirtam atbilstošam finansējumam. Bija atbilstīgs uh, Afet komitejā par atzinumu Un mēs runājam par to, ka ir nepieciešams vairāk līdzekļu veltīt humānai palīdzībai, ārējai un drošības politikai, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā pašreizējā gada notikuma attīstību. Nepiekrītu lauksaimniecības garantija fonda līdzekļu samazināšanu, jo tā, zemnieki jau tā cieši no uh, Krievijas embargo un padara situāciju šiem zemniekiem e, neiespējam. Paldies tālāk, kolēģis Parija. Obrigado, Sr. Eh, presidente. Senhora, senhora Presidente, Senhora Comissária. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, komisāra kundze, padomas pārstāvji, dāmas un kungi, es ceru, ka rīt mēs nobalsosim apstiprinot 2015. gada budžetu un 2014. gada groz, budžeta grozījumus. Es pateicos visiem kolēģiem, kas piedalījās šajās sarunās ir nepieciešams, lai būtu pārskats par visu šo situāciju. Diemžēl ir ļoti liels nesamaksāto rēķinu apjoms, un, uh, diemžēl, dalību valsts labprātāk saņem neizlietotos līdzekļus atpakaļ savos budžetos, nekā novirz tos uh, rēķinu samaksāšanai. Un sarunas par budžetu katru gadu kļūst arvien sarežģītākas un patiešām mums pastāvēja risks, ka tiks pieņēmts šis pagaidu budžets 12 daļa no iepriekšējā gada budžeta, bet mums ir nepieciešams investīcijas attīstībā. Paldies, tagad Fārija kungs nav zālē, tad kolēģis Šultis. Paldies, priekšsēdētāji. Tādēļ, ka dalība valstis nebija gatavas novembrī atbalstīt komisijas priekšlikumu par 2015. gada budžetu, mēs nonācām gandrīz līdz šai 12 daļu sistēmai un tās uh, īstenošanai. Un uh, Eh, protams, eh, tas, ka nav atbilstošs sadalījums eh, šajā budžetā, var ietekmēt visu savien, Eiropas Savienību, un tas, ka netiek maksāti rēķini, skara projektus visā Eiropas Savienībā. Šī problēma samilst jau kopš septembra, un jaunais budžets šo problēmu ne atrisina pilnībā, un komisijai tiešām būtu nopietni jādomā par to, kā atrisināt šo problēmu un neatlikt to uz vēlāku laiku. Un tagad noslēgumā vārds Marinēsku kungam. Paldies priekšsēdētāji, atvainojos par aizkavēšanos, jo es nu pat piedalījos sanāksmē par jauno investīciju plānu. Uh, Es domāju, ka arī tas var būt apdraudzēts tādēļ, ka Eiropas Savienības budžets ir arvien mazāk ticams. Ļoti labi, ka mums ir budžets, bet atkal atkārtojās vecais scenārijs. Mēs runājām par jaunā gada budžetu, bet tai pašā laikā nebija izpildīts pagājušā gada budžets. Nebija samaksāti rēķini un. Uh, Um, šogad Eh, pietrūkst vairāk nekā 20 miljārdi un vēl lielāks deficīts ir nākamā gada budžetā un šāda situācija ir nelikumīga. Līdz ar to nākamā gada sākumā Eiropā domē būs jāpieņem lēmums par to, kā sakārtot šo situāciju par nestamaksātajiem līdzekļiem. Paldies! Līdz ar to mēs noslēdzām brīvā mikrofona procedūru un tagad vārds komisārai Georgijai. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Un es sākšu ar pēdējā runātāja teikto par to, ka mēs atrodamies ļoti sarežģītā situācijā. Šis budžets nav iepriecinošs. Varbūt mēs arī esam tiešām Ziemassvētku priekšvakarā, bet mēs nevaram būt apmierināti un atviegloti. Mēs neesam pārvarējuši mūsu priekšā strāvošās uh, uh, grūtības. Bet šis budžets apliecina mūsu atbildību. Nu jā, uh, daži teica, kādēļ ne, ne, nesākt šīs uh, provisoriskās 12 daļas, aizmirst šo budžetu. Nu, kādēļ tā nedrīkst darīt? Ja mēs tā rīkotos, tad mums būtu mazāks budžeta apjoms, jo 2014. gada budžets bija mazāks nekā uh, plānotais 2015. gada budžets un mums uh, bija izdevās panākt ar trešajiem budžeta grozījumiem eh, soda naudu novirzīšanu rēķinu samaksā, līdz ar to šis rēķina, nesamaksāto rēķina apjoms ir mazāks un ja mēs nebūtu apstiprinājuši budžetu, tad situācija būtu ievērojami sliktāk. Tas nozīmē, ka būtu mazāks finansējums ne tikai pirmajos gada mēnešos, bet mēs būtu arī uh, zaudējuši jauno līdzekļu injekciju budžetā, un mēs nebūtu spējuši stabilizēt situāciju ar nesamaksātajiem rēķiniem. Un tādēļ es tomēr jūtos atvieglota, ka abas budžeta iestādes spēja vienoties par šo budžetu, kas, protams, nav iepriecinoši, bet kas apliecina to, ka mēs uzņemamies atbildību. Un es gribētu uzsvērt četrus punktus savā noslēguma runā. Pirmkārt, mēs nesamaksātos rēķinus, nu, novedām pie eh, tāda pārvaldāma apjoma. Mēs paredzām, ka šī summa gada beigās būs 25 miljārdi, tas ir vairāk 1,6 miljārdu vairāk nekā šā gada sākumā. Mēs būtu vēlējušies šo līmeni stabilizēt, bet nu, vismaz mums ir iespēja uzsākt jauno gadu uh, ar uh, mazākām bažām par to, ka šo nesamaksāto rēķinu apjoms arvien pieauga. Deputāti uh, arī runāja par to, cik precīzi tad bija mūsu uh, sniegtie dati sarunu procesā. Es uh, gribu teikt, ka es lepojos ar to, ka mēs pierādījām, ka mēs pārzinām visus šos skaitļus, mēs esam ļoti precīzi, mums ir ļoti kvalitatīva analīze, lai uz tās balstītu mūsu maksājumu plānu, un tas viss atbilst reālai situācijai. Treškārt, es gribu a, vēlreiz teikt tiem, kas uztraucas par lauksaimniekiem, kā mēs šajā pakotnē esam uh, raduši iespēju neizmantot krīzes rezerves līdzekļus. Uh, tātad šī rezerve tiek saglabāta uh, neparedzētām situācijām lauksaimniecības preču tirgu un arī uh, lai pārvarētu Krievijas embargo. Un tāpat par solidaritātes fondu. Mēs varam palīdzēt Horvātijai gandrīz 9 miljonu eiro apjomā, Bulgārijai 10,5 miljonu eiro apjomā un Serbijai, kam arī ir tiesības saņemt šādu palīdzību. Uh, uh, sarunvēšanas procesā. Bet uh, visvarīgākais, ko es vēlos teikt, da, no daudziem deputātiem es dzirdēju uh, prasību, vēlmi, lai mēs uzlabojam savu budžeta procesu, lai mēs uh, sākam rīkoties ātrāk un strādājam vairāk un pieejam daudz uh, tādā sistemātiskākā veidā un balstamies uz uzticību. Mēs no šīm sarunām mācījāmies to, ka mēs konstatējām, ka zūd uzticība un mūsu atbildība vēlētāju priekšā ir atjaunot šo uzticību, lai budžeta sarunu process būtu daudz priecīgāks notikums nekā tas, Uh, process, kas mums tagad ir aiz muguras. Es pateicos Itālijas prezidentūrai, pateicos sarunu vedējiem parlamentā, un es gribu teikt, ka mūsu uh, pieņemtais budžets ir atbildības budžets. Paldies komisārai Georgievai. Es arī tagad do, do vārdu Delavedovā kungām padomas vārdā izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos godātajiem deputātiem par šo diskusiju, par notikušajām debatēm, pateicos komisārei Georgievai. Vienošanās panākšana par 2015. gada budžetu un it īpaši par 2014. gada budžeta grozījumiem Um, apliecina, ka mums ir uh, kopīga nostāja un ka viedokļu apmaiņas, nav, viedokļu atšķirības nav tik liels, lai tās nevarētu pārvarēt. Kā jau tas ir bijis arī iepriekš, um, šī budžeta procedūra notika ļoti sarežģītā uh, laikā, un pateicoties visu pušu centieniem mums bija iespējams vienoties par realistisku un līdzsvarotu 2015. gada budžetu. Un um, mēs, uh, mums arī izdevās uh, stabilizēt nesamaksāto rēķinu apjomu, un Itālijas prezidentūra ir apmierināta ar šo rezultātu un pateic visiem par panākto kompromisu. Tā pašā laikā mēs arī uh, apzināmies, un uh, to mēs arī norādām kopīgajā paziņojumā, ka turpmāko gadu laikā daudz kas vēl ir jādara, uh, Uh, budžeta procedūrā un kā mēs strādāsim konstruktīvā gaisotnē. Paldies par uzmanību. Paldies Delavidovas kungam. Un tagad vārds referentiem atkal, un vispirms Gardija Zābala kundzei vārds. Muchas gracias, prezident. Paldies priekšsādātājiem. Mums šodien bija ļoti interesanta diskusija, kas lieliski atspoguļo to, kādas ir parlamenta bažas bijušas visa gada garumā, pie kurā mēs strādājām pie budžeta un arī sarunu laikā ar padomi un ar komisijas eh, atbalstu. Visi runātāji pie, eh, pieminēja nesamaksāto rēķinu uh, problēmu, vai mēs neatkarīgi no tā, vai esam vairāk eiropeiski vai mazāk eiropeiski, bet pie šī jautājuma mums būs jāķeras atkal pie darba no. Pie, 1. janvāra pirmdienas, un mēs esam ar to rēķinājušies, lai varētu panākt šo vienošanos, kas nav apmierinošs parlamentam, un mēs no sirds eh, ticam, ka Eiropas Savienība var izdarīt daudz vairāk un ar labāku budžetu, un esot eh, pro-eiropeiski, un ticot, ka Eiropas Savienība var dot vairāk Eiropas projektam, nesmu mierā ar esošo vienošanos, bet eh, Pretējā gadījumā mums nebūtu budžeta, mums nebūtu Erasmus eh, stipendiju, humanās palīdzības, ne arī līdzekļu, lai E, nomaksātu tā, tos e, atbalsta maksājumus, par kuriem mēs nobalsojām šodien plenārsēdē. Ceru, ka 2015. E, gads kļūst par prioritāru gadu, kurā mēs varēsim atrisināt neznomaksāto rēķinu problēmu un mēs varēsim labākā situācijā skatīt gada beigu situāciju, jo vissliktākais bija nevis skaitļi šajās sarunās, bet redzēt to, ka Eh, padome nespēja rast sarunu nostāju. Un eh, redzēt to, ka daudzas valstis vairāk grib redzēt naudas atgriešanos savās mājās, nekā domā par kopīgām interesēm. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Holmajers kundzei. Priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, prezidentūras pārstāvi. Es gribu teikt, ka grūts, bet uh, veiksmīgs darbs ir iepriecinošs, un es gribu papildināt kolēģis Haideras teikto, ka mums uh, vienmēr prasa, vai mēs esam gatavi nodrošināt inovāciju, uh, Uh, darba vietu radīšanu, pētniecību un uh, tam līdzīgas lietas, bet mēs uh, rēķinā, runājam arī daudz par veco rēķinu samaksāšanu, bet mums ir nepieciešams domāt arī par inovāciju programmu, investīciju programma nedrīkst notikt uz inovāciju rēķina un mums ir uh, jāizmanto uh, resursi no citām jomām un par to ir jādiskutē. Un mums ir jādomā, jādiskutē par to, vai runa ir par IT, vai par jaunajām tehnoloģijām, par uh, kosmosa izpēti, par uh, konkurētspējus celšanu dažādās jomās jo mums ir rūpīgi jāplāno budžets, ir spērts viens solis uz priekšu, bet vēl ir jāspēr daudzi soļi uz priekšu. Paldies, bet mums vēl ļoti daudz, kas ir jādara arī nākotnē. Paldies Holmajers kundzei un tagad vārds Deprē kungam. Priekšsēdētāji, kungs, komisārs kundze, prezidentūras pārstāvi. Eh, mēs balsosim par 2015. gada budžetu, nav vairs nekas jānožēlo, nožēl jau arī nav nekāda politika, un tagad mums ir jāskatās nākotnē, un šeit ir trīs svarīgas lietas, domājot par nākotni. Vispirms, tuvākajā nākotnē mēs uh, Uh, vienosimies starp trim institūcijām par to, kā samaksāt noteiktajos termiņos nesamaksātos rēķinus un uh, ir jāpanāk arī, lai iestādes savas saistības pildītu. Tālāk par vidējo un ilgtermiņu, par to jau daudz runāja, ka mēs uh, balstoties uz dalību valstu iemaksām varam nonākt strupceļā, un tādēļ steidzams uh, jautājums būs, uh, Uh, jautājums par Eiropas Savienības pašu resursiem. Citādi visas dalību valstis kļūs par mazām margaritām tečerēm, kuras prasīs savu naudu atpakaļ, un mēs būsim strupceļā. Un tālāk runājot par uh, attālinātāku nākotni. Es esmu nobija, nobažījies par to, ka mūsu budžets nepieaugs, ja mēs turpināsim tādu pašu pieju kā līdz šim. Uh, jo nauda nokļūst pie starpnieku institūcijām, kuras pilsoņus neinformē par to, ka tā ir Eiropas Savienības nauda. Un ja mēs gribam attaisnot šo budžetu Eiropas Savienības pilsoņu acīs, tad mums ir jātaisno tieša saiknē starp pilsoņiem un uh, to uh, finansējumu, kas uh, tiek sniegts visu kopīgās interesēs, un es pateicos visiem kolēģiem par sadarbību, par mūsu, pateicos mūsu priekšsādātājiem par šo izcilo darba pieredzi. Paldies Debre kungam un tagad noslēgumā Levandovska kungs par ko mēs vienojāmies 2014. un 15. gada budžeta sakarā ir tipisks kompromiss. Neviens nav apmierināts, galvenās problēmas ir atvirzīts uz tālāku nākotni, bet uh, ir uh, atrisinātas nu, nelielākas problēmas. Un es ceru, ka šis maksājumu plāns uh, tomēr tiks uh, apstiprināts. Ja mēs runājam par pašu resursiem ir zināma caurskatāmība, necies, nepieciešama, un mums ir jāzina arī, kādēļ šie maksājumi kavējas. Līdz šim bija tā, ka visi līdzekļi bija Eiropas Savienības budžetā jāiemaksā 1. decembrī. Tagad ir paredzēts izņēmums šim stingrajam noteikumam, tad nu, būs jārēķinās ar sekām, un es pateicos par sadarbību. Paldies, eh, Levandovskungs. Līdz ar to mēs beidzam šī punkta apspriešanu un tālāk padoms un komisijas paziņojumi par Sīrijas bēgļiem paredzētajā pasaules pārtiks programmas atbalsta schēmai vajadzīgo līdzekļu trūkumu un vārds padomas vārdā Delvedo.